astoņus juridiskos normatīvos aktus. Um, šo aktu nosaukumi būs publicēti šīs sēdes uh, protokolā. Priekšsēdētāja konference pieņēma 8. martā sēdes uh, darba kārtību pirmdien nav nekādu pieprasījumu izmaiņai. Otradien juridisko lietu komiteja ir saņēmusi Lichtenbergeras kundzes pieprasījumu par Morvai kundzes invitētas atcelšanu. To skatīsim jautājumu stundā otrdien. Tautas partija ir pieprasījusi Kristāla Rovaldas kundzes um, ziņojumu par kopējo mm, tirdzniecības politiku. Līdz šim ir paredzēts to šo jautājumu skatīt otrdien, un uh, bez diskusijām šo jautājumu var, mēs varētu arī skatīt. Vai kāds vēlas izteikties par šo punktu? Jā, kas pārīkums, lūdzu. Augsta godāties priekšstādātāja kungs, tārgie kolēģi un kolēģis. Par šo ziņojumu nav paredzētas diskusijas. Runa iet par omnibus risinājumu tirdzniecības politikā. Tas ir ļoti būtisks jautājums. Uh, un mēs praktiski mūsu Eiropas parlaments, kā par Eiropas parlaments, īstenojam mūsu tiesības lēmt par ārlietu arī jautājumiem, un tādēļ domāju, ka būtu lederīgs diskusijas, tādēļ vēlos runāt par un ierosināt parlemt par šo jautājumu. Priekšstādēs, vai kāds vēlas izteikties pret? Es gribu uh, vēl uh, uzdot jautājumu, varbūt kāds grib vēl izteikties par. Vai grib izteikties kāds pret šo jautājumu? Liekas, ka nē. Tad balsosim, kas atbilst, kas, kā, kas pārīja kungu un tautas partijas priekšlikumu. Lūdzu, paceliet rokas. Kas ir pret? Vai kāds atturas? Diskusijas par Kvistalta Rovaldas pundzes diskusiju tiks eh, ietvert otrdien. Tas būs pēdējais darba kārtības punkts. Balsojums par šo ziņojumu būs trešdien. Un tagad nākošais. Trešdien Tautas partijas uh, grupa ir lūgus augstās pārstāvs par droš, uh, ārlietu un drošības jautājumiem iekļaut uh, šo jautājumu par Baltkrieviju pēc uh, darba kārtībā paredzētajām diskusijām par Nigēriju. Lūdzu, Salafrankas kungs. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Tik tiešām Baltkrievijas politiskās sistēmas pasliktināšanās, grūtības ar politieslodzītaģiem un Eh, krīze ar Eiropas Savienības vēstniekiem, ko Sesdien analizēja ministru padomu pieprasa, lai parlamentā notiktu debats par šo jautājumu, un tāpēc priekšsēdētāji mēs lūdzam sagatavot, eh, pa, pa, lai būtu paziņojums no augstās eh, pārstāvis, un arī, ka mēs gribētu dzirdēt kaimiņatiec, par kaimiņatiecību politiku atbildīgo komisāru un sagatavot šajā sakarā rezolūciju, kā arī noturēt debatas. Kā? Paldies, Silfrankas kungam. Es vērtēju tā kā atbalstu tautas partijas iesniegajam pieteikumam, vai kāds vēlas uzstāties pret? Nē. Kas atbalsta tautas partijas priekšlikumu? Lūdzu, paceliet rokas. Kas pret? Atturas. Pieņemts. Līdz ar to vicepriekšsēdētājs, komisijas vicepriekšsēdētājs. Uh, paziņojums par stāvokli Baltkrievijā tiks iekļauts darba kārtībā pēc darba kārtība diskusija par Nigēriju. Mm, grozījums var iesniegt līdz šodienai 2019. un kopēja rezolūcijas projekti un grozījumi tajos rīt līdz 19. grozījumi kopējām rezolūcijām rīt 20. Balsošana, balsošana būs 4. 15. martā. Līdz ar to darba kārtība ir pieņemta. Speronī kungs, lūdzu. Durante la konferenza dei presidenti avevo chiesto. Priekšsēdētāja konferences laikā es lūdzu, lai augstās pārstāvs skaidrojumos iekļaut arī specifisku norādi uz abiem eh, Itālijas pilsēņiem, kas ir aizturēti Indijā. Es eh, šo punktu tagad neredzu darba kārtībā, bet tā kā mēs pieņēmām šādu lēmumu konferences priekšsēdētāja konferencē, tad es ceru, ka šis jautājums eh, tāds arī būs. Eštons kundzi mēs lūksim viņas um, uzrunā arī pieminēt šo abu Itālijas pilsoņu uh, likteni. Viņa ir informēta par šo mūsu lūgumu, bet atsevišķi darba kārtības punkts tas nebūs. Tagad sākam izskatīt darba kārtību. Dāmas un kungi, eh, Eiropas eh, parlamenta priekšsēdētājs ir lūgts izteikt paziņojumu, proti tas ir parlamenta priekšsēdētāja paziņojums par gadu kopš Fukušiemas traģēdijas, un pēc tam būs parlamenta priekšsēdētāju uh, un politisko grupu pārstāvju.